Eh, kopīgiem kontiem, nevis 27 atsevišķiem kontiem. Un es piedāvāju šādu labākas pārvaldības iespēju attiecībā uz eh, mūsu dalību valstīm. Paldies. Paldies. Tagad Flašika